Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Helmer kungs. Viņam ir jautājums par darba kārtību. Par priekšsēdētāja kungs. Pirmā uzstāšanās šajā parlamentā bija 79. gadā Peizlī kungs to teica, ka angļu karoks ir pakārts otrādi, un pirmo reizi